komisārkungs. Līdz ar to mēs slēdzam debats par šo jautājumu un balsošana notiks marta pirmajā plenārsēdē. Tagad mēs pārējām pie nākošā darba kārtības jautājuma un tas ir uh, Valienas kundzes ziņojums par enerģētikas infrastruktūras investīciju projektiem Eiropas kopienā. Un es dodu vārdu vispirms referentēji Valienas kundzei četras minūtes. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es uh, ļoti augstu vērtēju jūsu klātbūtni šovakar plenārsēdē. Uh, Komisāra Otinger kungs, cienījamie kolēģi, es gribētu pateikties visiem ēnu referentiem par ļoti augstu, auglīgo diskusiju un sadarbību. Uh, Lisabons līgums dod Eiropas Savienībai spēcīgākas kompetences enerģētikas jomā. Es domāju, ka tā ir joma, kurā, ja darīja valsts darbojas kopā, Eiropa var nodrošināt efektīvāku, lētāku un labāku energoapgādi iedzīvotājiem. Kopā mēs varam mazināt neparedzamu notikumu ietekmi, piemēram, gāzes eh, piegādes pārtraukumu ietekmi, kāda notika pagājušā ziemā. Protams, Eiropa nevar iejaukties gāzes plūsmās ārpus eh, Eiropas Savienības robežām, bet ko mēs varam darīt? Mēs varam uh, panākt, lai mūsu infrastruktūra būtu spējīga tikt galā ar šādiem padevis eh, pāraumiem un lai mums būtu caurskatāmāka politika. Eiropa šo prioritāti ir uzlikusi ļoti augstu savā darba kārtībā. Pagājuši gadu mēs apstiprinājām trešo enerģētikas paketi, kas paredzētu, lai nodrošinātu energi, efektīvāku energotirgu. Eh, gāzes eh, piegādes drošības ir tik tiešām viena no parlamenta galvenajām prioritātēm, un rīt mēs balsosim par regulu. Uh, un tā dos ieguldījumu, lai šis gāzes tirgus kļūtu paredzamāks. Šajā kontekstā domāju, ka būtu žēl, ja mēs palaistu garām iespēju izmantot šo jauno instrumentu, un ja mēs nenodrošinātu attiecīgi juridisko pamatu, ko pārādz jaunais eh, pants 194 Lisabonas līgumā. Tas ir ārkārtīgi svarīgs juridisks eh, punkts. Šī regula. Uh, nav tikai instruments informācijas vākšanai, bet tā varētu dot vispārējo pārskatu par investīcijām infrastruktūrā, tā lai tiktu pieņemt tālāk politiskie lēmumi. Tātad, ja padomu pieņem šo regulu uz nepareiziem juridiskiem pamatiem, es uzskatu, ka parlamentam vajadzētu tālāk šo jautājumu virzīt Eiropas kopienu tiesā un gribu pārliecināt jūs, ka tā arī notiks. Tālāk runājot par saturu. Esmu jau teikusi to iepriekš Barozo kungam un atkārtošu vēlreiz arī jums, komisāra kungs. Eiropa ir šobrīd pagriezienā un mūsu prioritātei vairāk kā jebkad ir jābūt atbalstam uzņēmumiem, jārada pozitīva vīde konkurētspējai. Mums ir nepieciešamas spēcīgas politiskās nostādnes un ļoti uzticama energopolitika. Mērķis gal galā ir nodrošināt drošu, lētu eh, enerģijas apgādu mūsu pilsoņiem un uzņēmiem. Šai ziņā es gribētu cerēt, ka datu vākšana nekļūs par pašmērķi, bet mums jānodrošina, lai šī regula neradītu jaunas birokrātiskas nastas uzņēmumiem un uh, ka negraus konfidenciālu informāciju. Es varu tikai paust nožēlu, ka Tautas partija un sociāldemokrātu grupa ir iesniegusi grozījumu, kas prasa uzņēmumiem sniegt informāciju par investīciju projektiem trešajās valstīs. Es gribētu, lai kāds man parāda, kur ir šāds eh, pants eh, līgumā, kas eh, parāda šādas informācijas sniegšanu. Es domāju, ka mums vajadzētu parādīt, ka tas, ko mēs, ka mēs spējam vispirms Eiropas līmenī rīkoties un tad skatīties ārpus robežām. Es zinu, ka daudz grib visu, ko salikt šajā regulā iekšā. Es domāju, ka tā ir kļūda. Lai šis instruments būtu efektīvs, mums tik tiešām jāvērš uzmanību uz konsekventu reālu informāciju un jāizvairās no pārliecīgas uh, birokrātijas un dažādiem konfidencialitātes apsvērumiem. Ir jārod līdzsvars. No vienas puses jādod iespēju komisijai uh, gūt pārskatu par nākotnes attīstību šai jomā, un otrs puses jānodrošina, lai šī aina būtu pēc iespējas precīzāka. Mums ir nepieciešama zināma skaidrība par turpmākām investīcijām, lai varētu nodrošināt atbilstošu lēmumu pieņemšanu. Es gribu saņemt pārliecību no jums, Otinger kungs. Es gribu izvairīties no tā, ka komisija pēc tam, kad tiek savākti dati, sāks atkal uzspiest kaut kādus investīciju plānus un spiedīs uzņēmumus neinvestēt, teiksim, tur, bet investēt kaut kur citur. Uh, Tā vietā ir jāsniedz stimuli un pārliecība uzņēmumiem, lai tie veiktu uh, īstermiņa uh, nerentablas investīcijas uh, tālāks nākotnes mērķos, jo pretējā gadījumā mūsu mērķi netiks sasniegt. Es pateicos jums par jūsu klātbūtni un ar prieku uzklausīšu jūsu izteikšanos. Paldies Valēnas kundzei un tagad dodu vārdu komisāru kungam atbildē. Frau prezidentin. Priekšsēdētājs kundze, godātā Valēna kundze. Dāmas un kungi deputāti, dabas krīze pagājušā gada sākumā parādīja, cik nozīmīgi ir, lai Eiropā būtu enerģētikas infrastruktūra, kas nodrošinātu ne tikai iekšējā tirgus funkcionēšanu, bet arī solidaritāti dalību valstīs un uh, darīt iespējami arī palīdzību reģioniem, ko skar uh, grūtības. Uh, Tādēļ komisija ir svarīgi eh, gūt eh, pārskatu, kādi investīcija projekti ir plānoti, kā tiek būvēti, vai arī kādi eh, tiek, kuros eksploatācija tiek samazināta un tie tiek to darbību pārtraukta. Tādēļ ierosinājām informācijas materiālu sniegt. Un tā aizsākums bija citā krīzē. Pirmā krīze, kas skār naftas cenas, izraisīja šī dokumenta izstrāde. Mūsu mērķis ir paplašināt aptvērumu uh, šai regulai, it īpaši uh, atjaunīgās um, degvielas kontekstā un CCS jeb oglekļu uztveršanas uzglabāšanas iestā, iekārtās. Mēs atbalstam uh, uh, to, ka parlaments um, šo uh, projektu attiecina arī uz naftas, gāzi, elektrību, arī uh, centralizēto siltumapgādu un citiem. Mēs vēlamies arī apkopot uh, informāciju par ogļu. Um, izmantošanu un šo. Very good. Very good. Thank you all very much. Thank you to our Ļoti labi. Paldies jums visiem. Paldies mūsu tehniķiem. Komisār, varbūt jūs varētu atsākt savu runu no vietas, kur jūs tikāt pārtraukts un atvainojiet. Diemžēl komisāram nav ieslēgts mikrofons. Es uh, uzdevu un turpināju izskatīt jautājumu, kā komisija tos datus, kādus mēs uh, ievācam, uh, varēs izvērtēt. Zālē ir problēmas ar tehnisko nodrošinājumu. can those of you in the chamber who are receiving some form of interpretation Vai tie no jums zālē, kas dzird tulkojumu, varētu padot man kādu zīmi, lai es zinu, ka sistēma darbojas? Jā, šķiet, ka sistēma darbojas. Atvainojiet, komisāri, varbūt jūs mēģinātu vēlreiz, un tad mēs raudzīsimies, vai, vai, vai strādās arī vācu kanāls. Abgeordnete, ich hatte die Frage. Cienītās dāmas, godātie kungi, es um, runāju par jautājumu, kā tā izvērtēs uh, tos uh, datus, kādus tā saņem no dalību valstīm. Šķiet, ka tehniskās problēmas turpinās. Talking, it... It's working for the English. Šķiet, ka tagad valodu kanāli darbojas. We, we es varu tikai vēlreiz atvainoties jums, komisāri. Varbūt jūs mēģināsiet vēlreiz, un es ceru, ka šoreiz tas tiešām darbosies. Priekšsādātājs kundze, Es uz, runāju par jautājumu, kā komisija izvērtēs datus, ko tā saņems no dalību valstīm. Uh, mēs raugamies uz infrastruktūras uh, projektiem un uh, par to, kāds ir pieprasījums. Mēs raudzīsimies, vai jaunās sagaidāmās kapacitātes atbilst nākotnes patēriņa prognozēm, jeb ir kādas nepilnības. Un pretēji tai regulē, kāda tagad ir spēkā, būs iespējams dialogs, tas tiks uzsvērts. Līdz ar to komisija piedāvā sekojošo. Proti, ik pa diviem gadiem uh, ziņojumi par energostruktūras infrastruktūras attīstību publicētu un šādi sniegt ieguldījumu, lai būtu caurskatām situācija visiem tirgus dalībniekiem. Šī situācija uzlabotos. Un vēl mēs vēlamies diskusiju ar parlamentu un dalā, dalību valstīm, lai varētu izdarīt secinājumus no šī dialoga. Es vēlos pasvītrot šo domu, jo ir skaidrs tas, ka regula ir uh, instruments, lai uh, iegūtu un apkopotu informāciju, lai varētu rīkoties nepieciešamības gadījumā. Kā tas tiek darīts konkrētu iniciatīvu ietvaros un kāda ir rīcība, to mēs redzēsim nākotnē. Un tad pievērsīšos šim jaunajam jautājumam par Lisabonas līgumu un arī 194. Um, uh, paragrāfu. Jums un arī mums tas ir pienākums un arī iespēja energopolitika tādā ciešā sadarbībā uh, veidot, uh, sadarbojoties komisijai Eiropas parlamentam. Esmu komisārs, nesen stājies, nesen uzņēmis manu darbu pienākums, un es ļoti ātri iesaistīšu jūs manā darbībā un uh, sadarbošos. Juridiskais pamats, kas šodien tiek citēts, nosaka to, ka tiek ievākta informācija apkopot. Un saskaņā ar komisijas juridisko vērtējumu balstās uz 337. pantu un Eiratom 187. pantu. Tas atbilst uh, primāro tiesību sākotnējiem skatījumam, Un arī uh, sekundāro tiesību izpratnē mēs varam turpināt uh, mūsu darbu. Uh, vākt informāciju un pārbaudot, tas nenozīmē vēl veidot uh, energopolitiku. Es lūdzu jūs izpratni. Uh, par to. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Šķiet, ka mums izdevās tikt galā ar runu bez tehniskām problēmām. Tagad es pievērsīšos politisko grupu pārstāvjiem un pirmkārt Marinesko kungam no Tautas partijas grupas. Divas minūtes, lūdzu. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule comisar, ați explicat. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri. Jūs mēģinājāt paskaidrot Kāpēc eh, mēs nedarbojamies koplēmumu procedūrā? Es piekrītu Valēnas eh, kundzei, referentei, eh, ka būtu labāk apspriest šo regulējumu koplēmumu procedūrā. Tas ir ļoti svarīgs likumdošanas rīks Eiropas Savienības enerģētikas tirgumu, un šai analīzē vajadzētu papildināt reģionālo un nacionālās analīzes, un mums vajadzētu identificēt plaisas un riskus attiecībā uz infrastruktūras un investīciju jomu, lai panāktu līdzsvaru starp piedāvājumu un pieprasījumu. Manuprāt, komisijas nostājā ir zināmi, zināms neskaidrības. Man šķiet, ka mēs atrisinājām to mūsu grozījumos. Piemēram, uh, tādu datu publiskošana enerģētikas sektorā, ko nosūtījušas dalību valstis, mm, tai būtu jābūt saskaņotai mm, dalību valsts līmenī un Eiropas līmenī, lai nodrošinātu informācijas konfidencialitāti. Vajadzētu precizēt, ko mēs domājam ar konkrētu iestādi. Te vajadzētu būt iestādē, kas eh, pieņem daudzgadīgus uh, investīciju plānus kopienas līmenī, vajadzētu izvairīties no datu ievākšanas eh, dublēšanās. Un vēl viens svarīgs aspekts ir novērošana un uzraudzība trešajās valstīs, proti tādu Eiropas investīciju uzraudzība, kas ietekmē Eiropas enerģētikas tirgu. Manuprāt, eh, valdības investīcijas trešajās valstīs un investīcijas, ko ir īstenojušas valstu sabiedrības un uzņēmumi, arī par tam būtu jāziņo un tam būtu jābūt tiesību aktu pamatā. Gerek kungs, nākamais runātājs. Integrācija. Priekšstādātājs kundze, dārgie kolēģi un kolēģis. Eiropas vienotība, energo drošums un solidaritāte prasa vienotu rīcību investīciju jomā, visās dalību valstīs un nu, tādā plašā energoinfrastruktūras jomā. Īpaši jāuzsver energotīkli. Lai būtu priekšnoteikumi infrastruktūru projektiem, jābūt informācijai par nacionālo infrastruktūru un mm, infrastruktūru pār tādā mm, robežu ķērsojošā kontekstā. Jābūt ziņām par to, kas ir nozīmīgs. Bet tas nozīmīgākais punkts arī ir konkurēt spēju pakalpojumu sektorā, kā arī ražošanas sektorā un arī konfidencialitāte. Tas nedrīkst traucēt. Konfidencialitāti vajadzētu um, attiecināt tikai uz to, kam ir militārs raksturs, kur tas patiesi ir absolūti nepieciešams. Tie lēmumi, kas ir jāpeņ, piemēram, par gāzes vadu uh, līmu, Nord Stream, South Stream nedrīkst balstīties tikai uz egoistiskiem apsvērumiem, kas ir tikai dažu dalību valstu interesēs. Mums ir jāredz kompleksa perspektīvas projektu bāze. Tam jābalstās uz sadarbības, uzticības un solidaritātes principiem. Šī regula tikai daļēji atbilst mans minētajiem principiem tai jātiek papildinātai ar uh, dalību valstu prioritātēm. Paldies! Paldies, Aldī, Aldē grupa Eka kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Mani ļoti priecē komisijas apņemšanās veicināt labāko praksi un palielināt Eiropas enerģētikas tirgus efektivitāti. Uh, Energoefektivitāte, protams, ir ārkārtīgi, jūtas, ārkārtīgi svarīga, kad ir runa gan par darba vietām, gan par izaugsmi. Tas ir priekšnosacījums, lai mēs iekļautos divu grādu ierobežojumā. Un uh, mums ir jābūt saprātīgiem energotīkliem, mums ir jābūt optimālam iekšējiem enerģētikas tirgum. Un uh, tie ir priekšnosacījumi tam, lai komisija zinātu, kas notiek tirgū. Un Par to arī runa šajā ziņojumā. Bet mums ir arī jāmāk apstrādāt informāciju, mums jāizvairās no dublēšanās, mums ir jāpārliecinās par to, ka sniegtā informācija palīdz mums sasniegt noteiktos mērķus. Ja ir jāsasniedz mērķis eh, optimizēt iekšējo tirgu, tad mums jānodrošina, ka mēs saņemam informāciju no uzņēmumiem, kas ir aizsargāta arī konfidencialitātes ziņā. Manuprāt, mums vajadzētu noraidīt zaļo grupas ārkārtīgi birokrātiskos grozījumus. Mēs redzam, ka šis mērķis ir ārkārtīgi svarīgs. Tas ir tik svarīgs, ka tas iekļaujas jaunajā tiesiskajā pamatā, 194. panta izveidotajā. Un te būtu jārunā par parasto likumdošanas procedūru saskaņā ar šo līgumu jo pretējā gadījumā mēs nonāktu pie ļoti bēdīga sadarbības sākuma starp mums un komisiju attiecībā uz enerģētikas tirgu. Nākamais runātājs Jado no Zaļo grupas. Paldies, priekšstādājs kungs, komisāra kungs. Tas ir ļoti labi, ka mēs varam diskutēt par šo instrumentu Eiropas parlamentā. Un parlament vēlme ir eh, izmantot eh, koplēmu. Šis instruments būs instruments. Tas varētu būt efektīvāks, eh, darbīgāks un caurskatāmāks. Efektīvāks, ja mēs ievērojam visu šo enerģiju. Mēs negribam katru, teiksim, saules enerģijas paneli uzskaitīt, bet ir informācija, ko jūs varētu uh, um, izmantot, lai uh, apkopot informāciju. Un esmu pārliecināts par liberāļu viedokli. Mēs runājam par demokrātiju un uh, transparentu, viņi runā par birokrātiju. Ja ir caurskatāmi, tad par to ir jādiskutē. Komisija ir jākonsultējas ar visām iesaistītajām pusēm, ar uh, arotbiedrībām, institūcijām, lai uh, visi nodokļu maksādātāji būtu informēti un ir nepieciešams informācija par finansējumu, lai zinātu, kādā virzienā šī Eiropas nozīmīgā lieta virzās. Un es domāju, ka tie grozījumi, kas tika iesniegti, es ceru, ka tos atbalstīs plašs deputātu vairākums un ceru, ka to būs vairāk nekā šovakar zālē. Paldies, Tozinovskij kungam. Tagad vārds viena minūte. Eiropas konservatīvo grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Priekšsēdētāji. Šis regulas priekšlikums par informācijas vākšanu par energoprojektiem un infrastruktūrām ir apšaubāms, jo Eiropas Savienības struktūras uh, iejaucas privātu uzņēmumu konkurences uh, jomā. Es domāju, ka šeit ir divi līmeņi. Pirmām kārtām šādas obligāts informācijas saturs, tātad tvērums un apjoms, un otrais konfidencialitātes raksturs un saistības no komisijas puses uzturēt šo konfidencialitāti. Es domāju, ka konfidenciāla informācija varētu būt aptuvena. Tātad jādod aptuvena ideja par tīkliem, par nākotnes plāniem, un tad mums būtu skaidrāka ideja par starp savienojumiem starp valstīm un esošajiem tīkliem, un arī nākotnes skatījums būtu skaidrāks. Tā tad jautājums ir tāds. Ko komisija darīs tad, ja uzskatīs, ka zināmā jomā kaut kur nav pietiekami daudz investīciju vai otrādi, ja investīcija ir pa daudz, ja informācija būs pietiekami vispārīga, tad nebūtu dažādas nepatīkamas diskusijas par dažādu strateģisku plānu noslēpumainību. Paldies, un tagad DFT grupas vārdā Paškas kungam vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze komisārkungs. Pēdējo trīs gadu laikā notikušais ir demonstrējis, ka Eiropas eh, Savienības energodrošība ir tāds kā vēlams sapnis, bet nerealitāte. Dalību valstu sistēmas nav pietiekami savietojamas un nav pietiekami uh, savienotas. Daudzas Eiropas Savienības valstis uh, konstatēja, ka var reāli iestāties situācija, ka tām nepietiek uh, gāzes, ka nevar nodrošināt apkuri un uh, ir nepieciešama solidaritāte. Lai šo situāciju labotu, komisijai nepieciešams nākt klajā ar iniciatīvām, un tāpēc ir tikai dabīgi, ka komisijai ir nepieciešama informācija no dalību valstīm un privātā sektora. Šo iemeslu dēļ uzskatām, ka regulas priekšlikums par uh, informācijas sniegšanu, par informācijas, in, infrastruktūras projektiem ir eh, gluži dabīga nepieciešamība, jo tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu energoapgādi Eiropas Savienībā. Grozījumi, kas iesniegt šim ziņojumam, tikai pastiprina priekšlikumu, stiprina to, un es domāju, ka būtu ļoti svarīgi to visu atbalstīt. Paldies, un tagad dosim vārdu individuāliem runātājiem. Tagad Sartorī kundze šķiet, ka viņa nav zālē. Nē, tomēr ir. Priekšsēdētājs kundze. Uh, Valēnas kundze, manuprāt, ir veikusi kolosālu darbu, un viņa ir izteikusi vairākus ļoti pamatots apsvērumus. Prasība sniegt datus un informāciju uh, šai regulā varētu būt uh, diezgan delikāta ekonomiski svarīgiem operatoriem. Tā tad ir jānodrošina zināms drošums šādai informācijai. Otrām kārtām jādod iespēja apkopot datus pat tādā plašākā reģionālā mērogā. Trešām kārtām paziņošanai ir jābūt ar praktisku nolūku. Un tā varētu būt kā papildinošs elements Eiropas Savienības gāzes sistēmas analīzē. Tātad eh, komisijai vajadzētu runāt par šo analīzi ar uh, nozari un ar dalībvalstīm, kā jau komisārs to nu pat pauda. Mums tāpat jāizvairās no uh, divkārtais vien un tā paša uzdevuma veikšanas uh, dažādos līmeņos, tātad uh, Eiropas Savienības un nacionālā līmenī, lai nodrošinātu šos uh, nacionālos apgādes plānus un to drošību. Gadījumā, ja, eh, ja vien nenotiek kādas izmaiņas investīciju plānā, eh, uzņēmumiem nevajadzētu ciest no kādām sodu sankcijām. Eh, ir rindkopa, kur ir runa par pagaidu paziņošanas termiņiem, bet daudzi projekti nemaz vispār neattīstas tālāk pēc plānošanas pakāpes, un varbūt labāko rezultātu varētu sasniegt tad, ja šī paziņošana tiktu veikta tikai tādiem projektiem, kuri ir jau saņēmuši atbilstošās licences, atļaujas vai arī, kur jau ļoti konkrēts eh, lēmums ir pieņemts. Paldies, un tagad vārds tikau kundzei uz vienu minūti. You, madam, uh, chair, Paldies, priekšsēdētāji, uh, komisāra kungs. Es sākumā gribētu sveikt referenti, pateikties viņai par darbu. Lisabonas līgums stiprina Eiropas Savienības kompetenci energopolitikas un energodrošības jomā un stiprina arī solidaritātes starp dalību valstīm krīzes gadījumā. Un tas viss ir ārkārtīgi būtisks Eiropas Savienības energopolitikā. Pašreizējā regula nosaka ietvaru kopienas mērogā informācijas sniegšanai komisijai uh, par Eh, dažādiem investīciju projektiem energo jomā. Tāpat arī par projektiem, kas paredzēti oglekļa uztveršanai un uzglabāšanai. Komisija var nākt klajā ar priekšlikumiem, labāk uh, izmantot esošās kapacitātes un lai rastu arī risinājums krīzes situācijās. Regula nedrīkstētu kļūt par administīvu slogu energo uzņēmumiem. Tomēr Es domāju, ka šo regulu vajadzētu attiecināt uz Eiropas uzņēmiem, kuri veic investīcijas uh, infrastruktūras projektos trešajās valstīs. Jo, manuprāt, šādas ārējas investīcijas var ietekmēt Eiropas Savienības projekts, un tāpēc es domāju, ka par 74. grozījumu tiks nobalsots rīt. Paldies, un tagad uh, Helmer kungam vārds. Paldies! Šovakar iesniegtie grozījumi ir eh, pārsātināta ar atjaunīgiem energo avotiem. Mēs runājam par CO2 izmešu samazināšanu, kaut gan šī teorija par cilvēku radītu pasaules eh, pārkaršanu sabrūk. Ja mēs nopietni rūpētos par CO2 izmešiem, tad mums vajadzētu dot priekšroku atomelektrostacijām un nevis atjaunīgiem energoravotiem. Šķiet, ka mēs tagad veicinam eh, stimulus, kas vēl vairāk izkropļos tirgu par labu šiem atjaunīgiem energoavotiem un atomenerģijai. Eiropai nepieciešama uh, Uh, uzticama ražošanas jauda un kodolenerģija to var nodrošināt. Tāpat laikā šī nožol, nožēlojamā uh, ele, enerģijas daudzums no vējģeneratoriem ir burtiski nožēlojams. Daudzas Eiropas Savienības valsts un arī manējā uh, cieš no energoapgādes uh, trūkumiem. Mums ir nepieciešams ķerties pie darba un jārada nopietnas ražošanas kapacitātes, un ar to es domāju akmeņogļu izmantošanu un kodolenerģiju, un tikai tādā gadījumā mēs nodrošināsim, ka mums puldzīts mūsu mājās deg. Paldies, un tagad vārds Sonika kungam uz divām minūtēm. Jautājums par uh, enerģiju, par energotīkliem ir izšķirīgs Eiropas ekonomikai nākotnē. Enerģijas piegādes drošības jautājums par to tiek daudz runāts. Šis jēdziens tiek ļoti bieži pieminēts. Bet pēc paziņojumiem jāseko darbiem, un tam ir nepieciešams finansējumu uh, līmenis. Excel Mobile ziņoja, ka naftas pieprasījums pieauga aptuveni 1,2% gadā, kas nozīmē līdz 2030. gadam pieaugums būs aptuveni 35%. Mm, naftas un dabasgāzes pieprasījuma pieaugums ir ievērojams. 1,8% vairāk dabasgāzes būs nepieciešams gadā. 3 biljonu kubikmetru gadā tiek patērēti pat labam. 3,4 četri eh, būs šis skaitlis eh, pēc eh, vairākiem gadiem, proti pieaugums līdz 4,3 miljārdiem. 2005. gadā pieaugums 45% un 70% 2030. gadā ir sagaidāms. Līdz ar to e, Eiropas Savienības atbalsts energo infrastruktūrai ir strateģisks jautājums. Ekonomiskā situācija pat laban ir tāda, ka ir grūti atrast investors dažādiem jautājumiem, un tikai Eiropas Savienības atbilstoša veicināšana to varēs um, nodrošināt investīciju turpināšanu. Uh, Jāatbalsta īpaši tie projekti, kam ir pārrobežu raksturs, jātīsta jaunas tehnoloģijas. Šie projekti uh, palīdzēs uh, samazināt atšķirības starp pa energotīkliem, kā arī uh, aktivizēs iekšējās uh, iespējas. Jā, tagad mēs pārējām. Tagad mēs pārējām pie brīvā mikrofona, tikai viena minūte, pirmais Kelīkungs. Er- Paldies, priekšsēdētāji! Jautājums ir svarīgs trīs iemeslu dēļ. Tātad, kas notiks tad, kad beigsies fosīlie kurināmie, numur divi - klimata izmaiņas un mūsu 2020 mērķi. Citi saka, ka 30-20 vai 40-20 šiem mērķiem vajadzētu būt. Un trešām kārtām ļoti svarīgs jautājums - samazināt mūsu atkarību no fosīliem kurināmiem, kas nāk dažkārt no nestabilām un diktatoriskām valstīm. Tā tad laiks nav mūsu pusē, un uh, viena no jomām, kura prasa ļoti nopietnu uzmanību, ir pētniecība un inovācija. Un es uh, esmu satraucies, ka šajā jomā notiek tāda pārklāšanās. Pavisam nesen uh, bija 45 pētniecības grupas, kuras pētīja salmonēlas baktēriju. Un, ja jūs saprotat, ka ja, ja ir tāda cipara, tad ir kādas 450 grupas droši vien, kas nodarbojas ar atjaunīgiem energoavotiem, kas pēta viļņu, saules enerģiju un citus. Un tāpēc es gribu prasīt komisijai, kādi jums ir plāni koordinēt šo darbu, lai resursi visefektīvāk tiktu izmantot, lai mēs panāktu tādas tehnoloģijas, kādas mums vajadzīgas. Paldies, un tagad vārds Ensjūkungam. Doamnă președintă, felicit pe doamna Vălean pentru raport. Paldies priekšsādātāji. Es gribētu arī pateikties Valēnas kundzei par ļoti labo ziņojumu. Gribētu uzsvērt uh, dažus aspektus saistībā ar energoinfrastruktūras uh, ilgspējīgu attīstību. Tātad mums ir jāsaprot, kādas izmaiņas notiek, un mums ir nepieciešams ieguldīt jaunos tīklos, kas būtu pie, pielāgoti jauniem energoveidiem. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs veicinātu piekļuvi jauniem energoavotiem. Uh, sabiedrībai un rūpniecībai. Reģionālā kooperācija šobrīd pastāv de facto, bet to ir nepieciešams stiprināt ar skaidru noteikumu palīdzību. Ir jānodrošina stingra solidaritāte starp dalību valstīm un tajā kļūst par realitāti. Nepieciešams labāks investīcijas IT sektorā, lai varētu uzraudzīt un kontrolēt degvielas krājums krīzes apstākļos. Noslēgumā gribētu teikt, ka investīcijas uh, eh, ICT risinājumos, IST risinājumos būtu ļoti uh, veicināmas, uh, lai mēs uh, panāktu zemes emisiju līmeņus. Paldies, un tagad vārds Mikulašič kungam. Thank you, Madam Chair. Aženi, pan... Paldies, priekšsēdētāji. Uh, un uh, Jāsaka, ka Lisabonas līgums eh, pastiprināja Eiropas Savienības pilnvaras enerģētikas politikas jomā, un tās būtu jāizmanto aktīvāk, lai novērstu problēmas enerģētikas sektorā. Informācijas sniegšana par investīciju projektiem enerģētikas infrastruktūrā veicinās plaisu noteikšanu starp pieprasījumu un piedāvājumu šajā nozarē un ļaus labāk veidot enerģētikas sektoru kopīgo politiku solidaritātes garā un saskaņoti ar visu dalībvalstu enerģētikas tirgiem. Tāpēc, manuprāt, ir jāapkopo pietiekama informācija par plānotajām investīcijām, lai nodrošinātu to, ka Eiropas Savienība pieņem informētus lēmumus, pamatojoties uz situāciju visās dalībvalstīs. Paldies! Sikievska kungs lūdzu. Dāmas un kungi, garantija energo apgādam ir prioritāte. Tā ir prioritāte dalību valstu valdībai, bet arī visai kopienai kopumā. Īpaša atbildība ir Eiropas komisijai, kas īstenojot uh, dažādas pasākums var censties pēc uh, energo apgāda uh, nodrošinājumu. Ir nepieciešams pārraudzīt Eiropas energotirgus mehānismus. Pie šiem mehānismiem vajadzētu skatīt arī investīciju projektus. Komisijai vajadzētu veikt pētījumus, kas balstītos uz uzticamu informāciju par infrastruktūras attīstību attiecīgajās valstīs un vajadzētu izvērtēt ne tikai aktuālo situāciju, bet arī investīciju plāni. Ir jāskata, mm, jārūpējas par energoavotu dažādošanu, transportu dažādošanu un dažādu uh, uh, energoveidu izmantošanu. Komisijai ir dažāda informācija pieejama um, dalību valstīm, un tad tā varētu izvēlēties labāko stratēģiju Eiropas Savienībai. Paldies! Nākošais runātais Rubikungs. Paldies, priekšsēdētājkungs, augstgadātais komisāra Oettingerkungs. Būtiskākais jautājums energo uh, jomā ir enerģijas uzkrāšana Es domāju, ka energoapgāda drošībai vajadzētu vairāk domāt par enerģijas um, nesēju uzkrāšanu. Īpaši tas ir attiecināms uz atjaunīgiem energo enerģijām, un tas ir milzīgs izaicinājums. No otras puses jāveido inteliģenti tīkli, mm, jo, jo vairāk mums tāda būs, un jo vairāk būs atjaunīgās enerģijas, jo vairāk mēs varēsim ar, ar inteliģentiem tīkliem efektīvi rīkoties mūsu vides interesēs un mūsu pašu interesēs. Bez tam arī mājasēmniecībās jāveido um, tāda ļoti e, veicināja momentu, lai ar viedajiem skaitītājiem mājasēmniecībās samazinātu energopatēriņu. Domāju, ka īpaši enerģijas efektivitātes pieaugums nākotnē būs izšķirīgs ne tikai ražojot enerģiju, bet arī patērējot enerģiju. Paldies! Return... Paldies! Tagad mēs varētu dot vārdu komisāram Otingeram. Frau Präsidentin! Priekšstādātājs kundze! Cienītās dāmas un godātie kunga deputāti, paldies par vērtīgajiem ieteikumiem. Komisija rīkosies, lai uh, jūsu priekšlikumi atspogļoties teksta galīgajā redakcijā. Uh, no komisijas puses mēs apzināmies šo konfidenciālo raksturu, kāds ir datiem par plānotiem projektiem. Līdz ar to priekšlikumi um, mēs, mēs izskatām tos un uh, varam publicēt tos, kurus dalībvalsts jau ir publicējušas. Bez tam datus Eiropas līmenī tā jāapkopo, lai nevarētu izdarīt uh, secinājums uz atsevišķiem uzņēmumiem un uzņēmumu plānoto politiku. Šie būtiskie jautājumi um, ir jāskat uzmanīgi, jo bieži vien ir tikai viens uzņēmums uh, enerģētikā dalība valstīs aktīvs. Uh, mēs runājam par naftas, debesgāzes un ūgļu iegūšanas kapacitātēm. Komisija nav ļoti labvēlīga pret to, bet pārbauda šo kapacitāšu apjomu piecu gadu skatījumā. Un neatkarīgi no dažādajiem juridiskajiem pantiem un arī juridiskās bāzes šai regulai, uh, Esam gatavi tādu plašu diskusiju uh, veicināt infrastruktūru jomā, lai attīstot to, radītu jauns instru, infrastruktūras, jauns in, solidaritātes iespējas. Uh, ten uh, tīkli e, ir iespēja uh, šādai rīcībai, kā arī progresa ziņojums, ko komisija uh, veido par uh, enerģijas atjaunošanas uh, programmu. Paldies! Paldies, komisār. Visbeidzot, mūsu referenta Valēnas kundze divas minūtes. Thank you, Chair. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisāru Otingeru un kolēģi par jūsu interesanto devumu diskusijā. Vēlējos teikt tikai pāris vārdus noslēgumā, vismaz manā noslēgumā. Uh, Pirmkārt, es vēlētos atkal uzsvērt, ka politikas stratēģijām pavisam noteikti vajadzētu atturēties no iejaukšanās tirgū, bet mēs nedrīkstam aizmirst, ka Eiropā valda tirgus ekonomika un politika paredzēta tam, lai koriģētu problēmas tirgū. Otrkārt, eh, ir jāuzsver, ka mums nevajadzētu izmantot šo regulu, lai pārbaudītu citu regulu pareizu ieviešanu kā arī informācijas apkopošanu. Mēs šeit nenodarbojamies ar statistiku, jo informācijai ir jābūt atbilstošai, pretējā gadījumā tā zaudēs savu noderīgumu. Un šeit mēs neveidojam politiku attiecībā uz atjaunojumiem resursiem vai gāzi. Un visu beidzot, es vēlētos norādīt savai kolēģi Lenai Ekai. Es ticu, ka apkopotie dati saskaņā ar šo regulu palīdzēs mums kļūt prātīgākiem enerģētikas jautājumos. Paldies priekšsēdētāji, paldies kolēģi. Paldies. Šī debata tagad ir slēgta. Balsošana notiks 11.30 rīt, tas ir ceturtdien. Nākamais darba kārtības punkts ir Mankas kunga ziņojums par plānotajiem budžeta izdevumiem un ieņēmumiem, te runa par